Un tagad pārējiem pie mūsu darba kārtības. Uh, Priekšstādātāja konference ir apzi, ap, apstiprinājusi uh, darba kārtību uh, šai sēdei 11. janvārī. To mēs apstiprinam un uh, atbilstoši tai arī strādāsim. Un pārējiem tagad pie pirmdienas. Tātad šīs dienas darba kārtības goja grupa ir uh, aicinājusi debatēt, uh, debats par Māto kungu ziņojumu dal titolo konservācija. Eh, Ziņo nosaukums ir eh, eh, zivju resursu un jūras resursu saglabāšana ar tehniskiem pasākumiem, lai tas tiktu atlikts. To atgā, mm, atbalsta zaļie EFA un e, FDD grupas. Es tagad došu vārdu Marie kungam no GOE grupas izteikties. Monsieur le Président, merci. Priekšādātāji, paldies, godātie kolēģi. Mūsu grupa vēlas, lai balsojums par Gabrielu Mato ziņojumu tiktu pārcelts uz vēlāku laiku. Tam ir vairāki iemesli, un, kas runā par labu šāda veida rīcībai. Ļaujiet mums izklāstīt vienu. Tikai pirms pāris dienām presē un NVO tika atklāta informācija, ka Eiropas komisija nav ņēmusi vērā secinājumus, kas izteikti ekspertu ziņojumā. Tāpat laikā viņa pati šo ekspertu ziņojumu bija pieprasījusi. Uh, tur tika runāts par elektroierīču izmantošanu zvejā. Šāda veida ziņojumā komisijai vajadzēja balstīties uz ekspertu atziņu, atzinumu, lai nāktu klajā ar konkrētiem faktiem. Tieši tādiem iemesliem, kas tādā gadījumā pie, pieļauj dažādu atlaides un uh, autorizāciju šādu instrumentu izmantošanai. Bet komisija deputātiem malojas, tā nav izmantojusi šos, šos ekspertu atzinumus, un tas ir jautājums, kas mums ir jāizpēta. Tas ir jautājums, kas ir jāuzdod komisijai, pirms mēs varam vispār savas balsas nodot par vai pret šo ziņojumu. Mums ir jāzina, kāda ir situācija. Šis ziņojums tika gaidīts ar nepacietību, un parlaments eh, to uzskata par ārkārtīgi nozīmīgu. Un šī iemesla dēļ bals, ieteikt jums visiem kolēģi balsot par šāda veida balsojumu pārcelšanu uz vēlāku laiku. Ferhofstāda kungs grib izteikties pret, jūs gribat te, izteikties pret. Drīzāk reglamentu kārtību jautājums. Uh, because, uh, par šo jautājumu. Tā kā ir iesniegt vairāk kā 200 grozījumu un ir dalīti balsojumi un 175. pants reglamentā eh, dod iespēju šādā gadījumā, ja ir tik daudz grozījumi un ja tik daudz neskaidrība ir, tad ir paredzēta iespēja nosūtīt to atpakaļ komitejai. Un es eh, gribētu lūgt jūs, tātad aicināt izmantot 175. pantu, tāpēc, ka ir tik milzīgs apjoms, ir tik liels eh, grozījums skaits, un to varētu nosūtīt atpakaļ komitejai, un tas arī dotu iespēju diet zinām skaidrību un objektivitāti šajā jautājumā, jo man ir tāda dīvaina sajūta. Es eh, lasu eh, tādus zinātniskus viedokļus, pierādījumus, vienā daļā un kaut ko pilnīgi pretēji otrā daļā. Nu, parasti vajadzētu tādai objektivitātei un racionālai pieejai būt. Tāpēc es gribu vēlreiz, balstoties uz 175. pāntu reglamentā, lūgt nosūtīt atpakaļ komitejai, lai mēs varētu objektīvāk to visu izvērtēt un uh, strādāt, nekā mēs to varētu darīt, balsojot plenārsēdē rīt. Paldies! Mato kungs, lūdzu jums eh, kā referentam vārds. Muchas gracias. Eh, gracias, gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām mums ir nepieciešama tāda saprātīga pieeja divi konkrēti jautājumi, kas ļoti atšķiras viens no otras. Pirmkārtām jautājums eh, par Uh, IUU par nozveju. Mēs esam strādājuši pie tā jau 21 mēnesi. Mums ir 77 uh, sanāksmes bijušas, um, un uh, mēs atcēlām balsojumu sanāksmē jūnijā. Atlikām atkal to septembrī un oktobrī. Eh, tad tika ierosināts balsot decembrī, tad atkal tika ierosināts to atlikt, tad atkal tas ir atlikts līdz eh, šodienai, līdz šim brīdim, un neviens līdz tam netika minēt, neminējis to pirmo lietu jautājumu, mm, šo iespēju tātad nosūtīt atpakaļ. Tātad par ko mēs runājam? Mēs tagad runājam par 2006. Eh, gada kādā paceltu jautājumu Eiropas komisijā. Tad eh, kāpēc mums nevarētu būt debats šodien un balsošana rīt? Amarie eh, kungs ir pret to, nu labi, tad viņš var balsot attiecīgajos pantos, bet nav tik tiešām pamatota iemesla eh, atlikt balstošas un, nu, lai paustu savu neapmierinātību ar komisiju par to, ko tā ir izteikusi 2006. gadā. Un Verhofstāda kunga minētais pants. Un, ja ziņojums atgriežas komitejā, un ja mums būs 92 grozājumi, jā, tur būs dalītu balsojumu, ja tie eh, saņem vairāk kā trešdaļa balsojuma komitejā, tad šie grozījumi saglabājas arī balsojumam eh, plenārsēdē, un 80% grozījumi tika apstiprināti vai noraidīti ar eh, tādu ļoti mazu balsu pārākumu. Tas nozīmē, ka visi šie grozījumi ir jāliek priekšā plenārsēdē, jo komitejas balsojums attiecīgi ir bijis tā, tā ka, nu, reāli mēs nosūtot atpakaļ uz komiteju to neko neiegūstam. Dažas grupas eh, izmanto mm, to, ka var iesniegt daudz grozījumus, lai panāktu atlikšanu balsojumā par šo tekstu. Nu, nekā jauna šai situācijā nav, nekas nav mainījies. Uh, lai mēs varētu atkal atlikt šo balsojumu. Tāpēc es gribētu aicināt noturēt debats un balsot attiecīgi rīt. Labi, aicinu tagad balsot, personāla balsojums, tātad par šo gūvē e grupas eh, aicinājumu atlikt balsojumu par Māto kunga eh, ziņojumu par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem. Tātad sākam balsot par šo ierosinājumu atcel, eh, atcel debats. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Te vēl redzu, ka daži kolēģi ienāk zālē šobrīd. La votazione. Beidzam balsot. un priekšlikums ir noraidīts. Tātad būs debatas un balsojums, ņemot vērā to, ka vairākums arī par to attiecīgi ir nobalsojis. Tagad runājot par otrdienas darba kārtību, goja darba kārte ir lūgusi pievienot kā ceturto jautājumu pēcpusdienas darba kārtībā jautājumu par kodolieroču aizliegumu līgumu. Un došu tagad vārdu Viegas kungam, kurš grib uh, pastāstīt par savas grupas priešlikumu. Lūdzu, Viegas kungam vārds. Ora, questão das armas nucleares é de grande atualidade. Priekšādātāji. Jūs taču zinat, ka mm, kodolieroču jautājums ir ar vien, kļūst ar vien aktuālāks. Redzam, ka pasaulē pieaug spriedze, ANO ved sarunas par saistošu instrumentu, kas izpaustos kā kodolieroča aizlieguma eh, nolīguma eh, variants. Un tāpēc mēs vēlētos, lai arī šai parlamentā mēs šo ļoti svarīgo jautājumu apskatām. Mēs runājam gal galā par mieru visā pasaulē un beigu beigās runājam arī par mūsu planētas izdzīvošanu. Tāpēc mēs ierosinām šīs debatas notur, noturēt otrdien pēcpusdienā vēlamies uzdot padomē mutisko jautājumu, tas labi sadarētos ar šādām debatēm, un savukārt balsojums par šo priekšlikumu, tad varētu notikt personāla balsojuma formā. Vai kāds grib izteikties pret uh, Lamberts kungs? Priekšādātāji. Es domāju, ka kodolieroču jautājums, protams, ir izšķirīgi svarīgs. Es vienkārši gribēju vēl teikt to, ka vienalga, eh, vai mēs atbalst, nu, atbal, atbalstām šo jautājumu. Es domāju, ka vispirms par šo jautājumu vajadzētu spriest priekšādātāju konferencē. Uh, Un eh, nezinu, vai par to vajadzētu tagad spriest šādā steidzamā kārtā. Varbūt tāpēc labāk šo jautājumu būtu skatīt februārī, pirms tam apspriestos priekšādātāju konferences. Es vispār atbalstu šo ideju, ka šādām diskusijām jānorisinās, un, bet tam varētu notikt organizētāk. Ja pareizi saprotu, jūs ierosinat eh, nosūtīt, eh, tātad pārlikt uz februāri šīs debates. Vai gribat saglabāt savu priekšlikumu? No, no e nova... Jā. Taisnība, ka šis priekšlikums ticis izteikts jau iepriekš savukārt priekšādātājiem. Mēs joprojām vēlamies, lai rīt pēcpusdienā šīs debats norisinātos. Labi, tad balstosim uh, tagad uh, nomināli balsojumu formā par šo goja grupas uh, priekšlikumu par rītdienas pēcpusdienas darba kārtībā iespēju pievienot tātad kā ceturto jautājumu, jautājumu par kodolu ieroču aizliekšanas līgumu. Sākam balsot. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Priekšlikums ir noraidīts, un tas nozīmē, ka darba kārtība paliks nemainīta. Mēs meklējam, kungs, lūdzu, jums vārds. Jā, voorzitter, dank u dat ik. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par reglamentu balstoties uz 151. pantu tajā priekšsēdētā 19. decembrī daži kolēģi no parlamenta, tajā skaitā arī es pats, vēlējās doties uz Estram mēras cietumu, kurā uh, atrodas ieslodzījumā mūsu kolēģis Džankēras uh, kungs. Tur atrodas joprojām vēl divi pilsoņu kustības līderi un divi bijušie ministri no Katalonijas valdības. Uh, un uh, divi no viņiem 21. decembrī tika ievēlēti reģionālajās vēlēšanās Katalonijas parlamentā. Mēs formāli lūdzām uh, iespēju apmeklēt šo cietumu, bet tā joprojām arī nesam atraduši uh, nekādu atbildi. Un tad, kad mēs uh, ieradāmies uh, šajā teritorijā, mums uh, neļāva uh, runāt ar deputātiem un pat uh, cietuma direktors nevēlējās ar mums runāt. Nu, ka, kaut kas tāds notiek, piemēram, Turcijā vai trešajās valstīs, mēs par to nebrīnāmies, bet tā ir Eiropa. Tādēļ lūdzu sazinieties ar Spānijas iestādēm. Mums ir pret šādu attieksmi jāprotestē un vismaz jālūdz kaut kāds paskaidrojums. Paldies! Bene, verificheremo. Labi, eh, pārbaudīsim šo situāciju un tad došu jums informāciju tālāk par ceturtdienu. Goe eh, grupa ir eh, lūgusi kā otro jautājumu darba kārtībā rīta debatēs pievienot jautājumu par komisijas paziņojumu par masveida atlaišanu no darba Eiropas uzņēmumos un uh, Siemens lietu. Dodu vārdu tagad Šerdaman kungam, lai viņš izteikt savas grupas vārdā šo priekšlikumu lūdzu. Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, zum Hin Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Šī ierosinājuma pamatā uh, esam um, atsaucamies uz um, uzņēmumu slēgšanu, milzīgām darba vietu zudumiem. Siemens uzņēmumā. Un tas, tās ir vēl tikai tiešā, tiešie zaudējumi, vēl taču ir arī piegādātāji. Un tā ir perspektīva, tas ir uzņēmums, kas skar pilnīgi visus Eiropas reģionus. Šāda veida ap, darbības apjomu samazināšana var apdraudēt Eiropu. Gal galā Siemens var pēdējo desmit gadu laikā ir ienesis vairāk kā trīs miljonus uh, eiro nodokļu ienākumos vien, un tāpēc uzskatām, ka šo iemeslu pietiek, lai mēs šo jautājumu apsvērtu. Tāpēc, kolēģi, gribētu lūgt jūsu piekrišanu, nosūtīt spēcīgu Eiropas solidaritātes signālu darbaņēmējiem un kopīgiem spēkiem strādāt pie tā, lai šāda veida masveidā netiktu atlaisti darbaņēmēji no peļņu gūstošiem uzņēmumiem. Šeit ir vajadzīga vienotība, tāpēc lūdzu atbalstiet mūs šajā priekšlikumā. Grazie, onorevole. Paldies, vai kāds gribētu izteikties pret šo priekšlikumu? Tātad pret uh, darba kārtības papildināšanu ceturtdien. Ja nē, tad pārējām pie balsojuma. Balsojam uh, personāla balsojuma formātā, tad par šo priekšlikumu ceturtdien otrajā darba kārtības punktā paredzēt diskusiju par komisijas paziņojumu par masveidu atbrīvošanu no darba Eiropas uzņēmumos un par Siemens lietu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Makalister kungs. Bene. Allora. Labi. Tad eh, beidzam balsot un redzam, ka priekšlikums ir noraidīts. Tas nozīmē, ka darba kārtība paliek nemainīga ceturtdien. Un pārējām tagad pie uh, pirmā darbkārtības jautājuma. Šodien tās ir kopīgās debatas par uh, tīru enerģiju. Uh, tur ir Blanko Lopes uh, kunga ziņojums, uh, Poča kunga ziņojums, uh, Rivāzija un Turmes ziņojums. Tātad par trīs ziņojumiem runāsim. Pirmais uh, re, referents ir uh, uh Blanko Lopes kungs. Tātad viņam pirmais ziņojums, viņam vārds.